Līdz ar to es vēlos sveikt arī premjerministru Mateo Renci. Lūdzu, jums vārds. Godātais priekšsēdētāji Šulc kungs, godātie dāmas un kungi, Eiroparlamenta deputāti. Es Vēlos arī atsaukties uz uh, Eiropas parlamenta priekšsēdētājs sacīto, tiecībā uz to, kas noticis 70 gadus atpakaļ Aušvicā un arī apliecina Itālijas valdības un tautas vēlmi un apņēmību cīnīties pret uh, šo ārkārtīgi lielo barbarismu, kas ir uh, bijis Eiropā vairākus desmitus gadus, un šodien mums ir īpaši jāpievērs uh, šīm faktam uzmanība, jo mums ir arī jācīnās par jaunajām paudzēm. Uh, Es uh, uzskatu, ka jūsu sacītais priekšsēdētāja kungs mums uh, ļauj tādējādi arī uzsākt, uh, izskatīt, izvērtēt Itālijas prezidentūras pusgadu. Mums ir jāsaprot, no kurienes mēs nākam. Kā telemako, tad arī attiecībā uz Grieķiju mums arī bija jautājums, vai šīs institūcijas un šie politiķi pārstāvji, kas cīnās par Eiropas lielo sapni, ir spējīgi uzņemties šo atbildību būt mantiniekiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka Eiropa mums nav tikai atmiņas. Uh, Vispirms jau Eiropa ir cerības kur uh, skatījums ir vērsts uz nākotni un nevis uz pagātni. Skatoties uz nākotni kā iespēju, nevis kā uz satraukumu. Un šo mēnešu laikā mēs esam strādājuši, lai būtu savu uzdevumu augstumos. Protams, es apzinos, kā prese darbinieki Čehija un uh, citi uh, uzstājas to, ka lūdzu uzskaitiet mums rezultātus, ko esat panākuši šī pusgada laikā Itālijai. Taču šis nav uh, pareizais jautājums, jo tas, kurš uh, īsteno politiku, nekad nevar būt apmierināts. Ja vēlties būt apmierināts, ir jāmaina darbs, un mēs uh, ja mēs strādājam Eiropas vārdā, mēs nevaram domāt tikai par savu valsti, mums ir jādomā par Eiropu kopā. Mēs itāļi no, visiem, uh, poli, no visām politiskajām sfērām apzināmies šo savu izaicinājumu. Mēs nevēlamies runāt tikai par struktūrālo reformu klišajām. Ir jāpasaka, ka ja Itālija vēlas. Um, iesaistīties pasaules konkurencei, tad ir jāmainās, un arī sešu mēnešu laikā savā valstī esam daudz darījuši. Un tas, kas ir nepieciešams Itālijai, to dara Itālijas pilsoņi, nevis institūcijas. Un Itālijas pilsoņiem ir daudz vairāk jāapzinās arī tas, ka šajos gados Mēs esam snieguši Eiropai daudz vairāk resursus, nekā esam saņēmuši. Apmēram 20 miljārdus gadā mēs maksājam Eiropai katru gadu, saņemot atpakaļ uh, knapi tikai pusu, pusi. Itālijai palīdzēs ne tikai jo, citām valstīm, bet arī jo, uh, bankām, Eiropas institūcijām, un mēs uh, ticam Eiropas projektām, tādēļ mēs to arī darām. Arī palīdzot finanšu inst, eh, institūcijām, kas pēc stresa eh, testa, kas, kuriem pēc stresa testiem bija jāpiemērojas. Itālija nenāku Eiropā, lai prasītu palīdzību. Nē, mēs piedalāmies šajā projektā jau sākot ar Romu, kur tika parakstīts dibināšanas līgums, bet to esam darījuši jau arī krietni pirms tam, izveidojot šo Eiropas kontinentu. Tāda ir mūsu ideja par Eiropu. Tā ir liela cerību vieta nākamajām paudzēm, un mūsu problēmas mums ir jārisina mūsu mājās. Yeah mūsu valstī, kā mēs to daram attiecībā gan uz valsts pārvaldi, gan uz tiesiskajām reformām, uz vēlēšanu reformu un tam līdzīgi. To esam visi veikuši Itālijā. Mūs vada Eiropas vīzija kurai ir bijusi tik liela loma mūsu valsts vēsturē. Un ļaujiet priekšsēdētāji kungs, ļaujiet dāmas kungi deputāti un atgādināt vienu lietu. Uh, kas ir arī būs, bijis mūsu uh, valsts uh, vadmotīvs uh, sešu mēnešu laikā. Es vēlos, lai arī mēs visi sveiktu Itālijas prezidentu um, Giorgio Napolitāno, kurš ir pārliecināts Eiropietis un kurš arī uh, vairs nebūs prezidenta amatā pēc tam. Uh, kad ir ļoti ilgi veici šo uzdevumu un ar ļoti lielām uh, zināšanām, lielu viedumu ir uh, veicis uh, šo, šo valsts vadības uzdevumu pēdējo gadu laikā. Šajā pusgadā Itālija ir uh, mēģinājusi sasniegt divus lielos mērķus. Uh, proti piešķirt politisko vērtību jūsu darbam, godātie parlamentārieši. 2. jūlijā, kad ieradāmies šeit, lai uzsāktu savu pusgadu, Eiropas komisija vēl netika iz, izveidota mēs kopā ar citām valdībām piedalījāmies uh, izvēlē, ko uzskatu par vēsturisku, proti piešķirt politisku vērtību uh, 25. māja vēlēšana rezultātiem. Žanklauda Junkera izvēle Eiropas komisijas priekšsēdētāja amatā neizriet tikai no rezultāta atzīšanas, kas pats jau par sevi būtu pietiekams, jo pārtija uh, kas pārstāvēja Junkera kungu, uh, nesaņēma nepieciešamo vairākumu. Patiesībā tas bija ļoti svarīgs politisks līgums, politiska vienošanās, jo tas ir ļoti spēcīgs arī signāls uh, pilsoņu izvēlei, uzticot Junkera kungam ļoti svarīgu misiju nākamo uh, gadu laikā. Tā ir uh, pirmā reize, kad notiek kas tam līdzīgs Eiropas Savienības vēsturē. Es nedomāju, ka e, šai, e, šim faktam būtu jābūt pēdē e, unikālam. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, un tas ir jāievēro arī nākotnē. Arī Itālijas prezidentūras laikā esam mainījuši arī ekonomisko domāšanu, kāda līdz šim ir spēkā Eiropas Savienībai. Uzskatu, ka vai nu Eiropas Savienībai ir jāmaina ekonomiskā paradigma, vai arī mēs eh, atpaliksim no nepārtraukti mainīgās pasaules. Arī Junker kungs ir eh, atbilstīgi reaģējis, izveidojot savu Eiropas komisiju, un šodien arī ļoti simbolisks tas, ka Eiropas komisija nāks klajā ar paziņojumu pār eh, stratēģisko investīciju fondu, kas atbalstīs investīciju plānu. Uzskatu, ka ejam pareizajā virzienā, uzskatām, ka ir jādara vēl vairāk un esam gatavi sniegt tur arī savu ieguldījumu. Mēs vēlamies būt dāsni attiecībā uz šo fondu un atbalstīt um, maksimāli arī elastības uh, elementu attiecībā uz investīcijām. Uh, ja nebūtu šīs elastības, tad daudzi, kas nāk no dažādām valstīm, nebūtu uh, eh, situācijā, kādā esam tagad. Ja nebūtu elastība, tad uh, arī Vācijas ekonomika būtu citādāk. Ja nebūtu elastība, tad šajā plenāra sēdē arī vairs nebūtu tās politikas, kāda ir tagad. Es vēlos teikt, ka šo sešu mēnešu laikā mēs esam uh, novērojuši ļoti padziļinātas izmaiņas. Uh, Es atceros uh, jūnija samitu. Es atceros uh, ļoti smagas diskusijas ar kolēģiem no citām valstīm, kad uzsvērām, cik svarīgi ir investēt izaugsmē, kad uzsvērām, cik svarīgi ir investēt citādāk, no, nosakot saiknes starp ekonomiku un elastību. Uh, Pagājuši tikai seši mēneši, la, seši mēneši, bet izmaiņas ir milzīgas. Manuprāt, šie divi rezultāti iet roku rokā - investīcijas politikā ar komisiju, kas izvēlas konkrētu politisko virzienu. Es varētu daudz un gari runāt par rezultātiem, par vienošanos par klimatu un enerģētikas pakotni, politiku pārēj no Marina Ostorumu uz Tritonu, tad uh, arī. Uh, par pozitīvu sadarbību, par automātiskiem mehānismiem cīņā par izvairīšanu, pret izvairīšanos un nodokļu maksāšanas, tad arī šī deklasifikācija, kas ir ļoti svarīga Eiropas parlamentam attiecībā uz transatlantisko eh, tirzniecības nolīgumu parakstīšanu un Šulckungs uzskatu, ka tā ir izgāšanās, ka attiecībā uz Meidīnu jautājumu par ražošanu, pie kā daudz strādājas arī Eiropas parlaments. Rezultāti nav sasniegti par, par uh, šo meidīnu. Es nesaprotu, kādēļ valstis ir pret to. Tad mēs prezentējam arī šo dokumentu, kas ir man rokā dokuments, kur ir visi Itālijas prezidentūras pusgada rezultāti, un ļaujiet man arī nekavējoties pāriet pie noslēdzošās manas runas daļas. Jautājums pēc būtības. Vai šajo mēnešu laikā mums ir izdevies Eiropai piešķirt dvēseli? ļoti grūti runāt uh, šajās debatēs un atbildēt šo jautājumu brīdī, kad diskusijas par to, ko nozīmē Eiropa, šodien satrie, satriec ar ļoti satraucošu demagoģiju par to cerību Eiropu, ko pārstāv arī pāvests Frančesko Francisko Francisks. Un ideja par Eiropu, kas ir nepieciešama pasaulei un nevis investīcijas demagoģijā un bailēs. Runājot par vērtībām, kas nav ieslēgtas kaut kādā cietoksnī vai uh, aprobežojas ar uh, kādu laukumu. Eiropa nav vienkārši muzejs. Un Eiropa nav konflikti un saduršanās. Eiropa ir dialoga vieta, un šeit priekšsēdētāji kungs es vēlos izteikties ļoti skaidri. Šajā vietā mēs uzsākām savu pusgadu, atceroties jaunu sievieti Mirjamu, kas tajā laikā bija Sudānā, kura tika apcietināta savas reliģiskās pārliecības dēļ, un man ir lepnum, ar lepnumu paziņoja, ka šo sešu mēnešu laikā Eiropa ir ļāvusi šai jaunai sievietei uh, atgriezties brīvībā un eh, kas ir eh, arī ļaus dzīvot viņas bērniem, kas piedzima eh, cietumā. Un Eiropa vispirms ir brīvības vieta. Un ļaujiet man arī teikt, ka mani tiešām ļoti aizkustina tas, ka 20. augustā arī jūsu vārdā dramatisko skaitumu un ļoti sarežģīto situāciju, kad devos uz Erbilu bēgļu nometni. Es atceros, kādi bija, kāda bija jauniešu reakcija. Un arī šie miera uzturētāji, kas snieguši savu ieguldījumu, lai cīnījos pret genocīdu un vārdarbību, šodien ir vēl tik daudz vietas, kur novērojamas šausmas un terors. Un es domāju, ka Eiropai ir jābūt klātesošai. Jūs ļoti labi zināt, Eiropas draugi, ka jaunieši, kas um, bija Parīzes ielās, arī par to iestājās, un daži teica, ka jā, vēsturiskā fotografija ir vadoņu um, fotografija, kas iet roku rokā. Nē, vēsturiskā fotografija ir tā, kur mēs redzam Francijas tautu, visus šos cilvēkus, kas bija Parīzes ielās, kur ap. Arī esot šeit Strasbūrā, Francijas pilsētā vēlos tiešām godināt visus, arī visus eh, itāļus bet par to, kas ir noticis. Un tad šī dziļā, ārkārtīgi svarīgā ideja un pieredze, kāda esam piedzīvojuši, uzklausu, dzirdot arī Marseļas, eh, Marseļjēzu. Uh, kad mēs uh, bijām ielās Parīzē un cilvēki nevēlas piekāpties uh, bailēm. Un kas tika teikts uh, šajā, šajās ielās, ka Eiropa ir lielāka par draudiem, mūsu vērtības ir spēcīgākas par atentātiem. Uh, Un ja tiešām mēs katrs gribētu būt uh, Eiropas idejas augstumos, tad mums katram ir uzdevums, protams, identificēt ienaidnieku, jo ir šāds ienaidnieks. Kādēļ mēs izliksimies, ka mums šeit nav ienaidnieku? Protams, ka ir šeit ienaidnieks, bet tie, kuri saka, ka tā reliģija, tad es aicinu arī izlasīt ļoti iespaidīgu runu, ar kuru nāca klajā Eģiptes prezidents un arī vēlos arī minēt, ka divpusēji tikšanās Kairā arī citvieta ar Eģiptes pārstāvjiem ir arī ļoti svarīgs pagrieziens vidusjūras reģionā, bet tas, ko viņš teica uh, vienā Kairas universitātē 1. janvārī, kur viņš paskaidroja, ka ienaidnieks nav reliģija, bet uh, ideoloģija, kas aicina nu, nogalināt reliģijas ideju. Protams, ka mums ir ienaidnieks, tas ir fanātisms un ideoloģija. Taču lielais risks, kas ir mūsu priekšā, nav jau tas, ka mēs ignorējam un neredzam šo ienaidnieku, bet gan tas, ka bailes varētu mūs bloķēt un apstādināt. Es domāju, ka uh, slēdz sienas un noslēgties nozīmē atteikties no Eiropas. Runājam par politiku un par kultūru. Mūsu drošības vārdā daži saka, ka mums ir jānoslēdzas bailēs, un daži saka, ka identitātes jēdziens ir pretrunā ar integrācijas jēdzienu. Uh, Es kā valdības pārstāvis, kā uh, kreiso spēku pārstāvis, kā itāļu pilsonis vēlos teikt vēlreiz un vēlreiz, ka mēs neatstāsim populistiem identitātes jēdzienu. Identitāte ir brīnišķīgs jēdziens un ideja. Identitāte ļoti skaidri un padziļināti arī. Jo, paskaidro, kas ir Eiropietis. Un esmu ļoti lepns par to, ka esmu Itālis no Florences, to, ka esmu Eiropietis un esmu pār ļoti lepns par savu nelielo vēsturu un pieredzi, jo integritāte nav um, pretrunā ar integrāciju. Identitātes, integrācijas. Uh, Antonīms ir iznīcināšana, destrukcija, un mums šodien ļoti skaidri apņēmības pilni ir jāpliecina tas, ka Tie, kuri vēlas aizstāt mūsu identitāti, ieslēdzoties cietoksnī, drošības vārdā, mums vienmēr tas ir jāatkārto sev un citiem, ka identitāte un atbildība ir drošības priekšnoteikumi. Drošība nav iespējama bez brīvības Eiropā. Un šajā pasaulē mūsu ienaidnieki nevarot mūs nogalināt, norāda uz mūsu dzīves veidu, un mēs nevienam nevaram ļaut mū, mainīt mūsu dzīves veidu. Varat izmantot uh, jēdzienus, kādus vēlties, sauciet to par kāru, par konfliktu, sauciet kā gribiet, taču ir ļoti konkrēta realitāte un, uh, realitāte un patiesība. Uh, Demagogi var runāt daudz un skaļi, bet mums ir jāvada Eiropa. Mūsu izaicinājums ir uh, ļaut Eiropai darīt savu darbu. Un uzskatu tādējādi. Noslēgumā, ja Ja mēs redzam, ka politika šodien atgriežas Eiropā, tas ir tādēļ, ka šo mēnešu un šo gadu laikā mēs esam redzējuši arī to, ka pasaule pieprasa vairāk Eiropas un nevis mazāk Eiropas, taču jāsaka ir arī patiesība. Šī Eiropa, ko esam izveidojuši šo gadu laikā, radījusi iespaidu, ka pārāk bieži Eiropa ir tikai uz ekonomiku balstīts modelis, kas balstās uz saistībām, parametriem, uz taupību. Godētais priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka pēc eh, šiem sešiem mēnešiem varam apliecināt, ka šī attieksme ir bijusi kļūdaina, un arī tās izmaiņas, ko ieviesīs Junkera komisija, uh, To mēs eh, gaidījām varbūt pēdējo sešu gadu laikā, nevis pēdējo sešu mēnešu laikā. Šodien pasauli mainās, pasaule uh, investē nākotnē, taču Eiropa vēl to nedara. Mēs bijām kopā visi G20 sanāksmē, kur tik runāts par investīcijām, izaugsmi un inovācijām. Visur skanēja šie uh, vārdi, un mums ir jāvada Eiropā šīs izmaiņas. Uh, Eiropa jāskatās sev acīs. Eiropa ir lielvēra ne tikai ekonomiska, mum, bet arī vērtību lielvara, ko demagoģija vēlētos iznīcināt. Un arī vēl teiksmi Latvijas prezidentu. Atceros, ka eh, parlament budžetu mēs aicinājām 75. gadā ievēlēt uh, um, vispārīgo vēlēšanu procesā. Mēs to vadījām un uh, piedalījāmies šī lēmuma pieņemšanā. Tas bija ļoti svarīgs vēsturisks pagrieziens. 40 gadus vēlāk Lāt, tore, toreiz Latvija vispār vēl nebija Eiropas Savienībā, bija pilnīgi cita vēsture. Un tagad mēs redzam, ka uh, Eiropa var mainīties. Un mums arī citādāk jāskatās arī uz kaimiņu attiecībām. Kaimiņu, kaimiņu attiecība politika nozīmē arī citādāk skatīt arī uz vidusjūras reģionu, jo mēs nevaram iztikt bez Albānijas, Serbijas, Melnkalnes. Mēs nevaram pieļaut to, ka paplašināšanas diskusijas eh, noteiktu mūsu bailes. Ir jāskata Krievijas un Ukrainas jautājums, visdelikātākais jautājums šī pusgada laikā, un tas noteikti tāds arī paliks vēl eh, turmāko mēnešu laikā. Tad kas attiecas uz uh, Itālijas nākamajiem pasākumiem Expo. Sākot ar 1. māju, mēs skatīsim liels politiskus jautājumus, mainīt uh, planētu, mainīt cilvēku uh, dzīvesveidu. Un es negribētu, lai mēs šeit paliekam ar tikai ar telemako, bet lai mēs runātu par ulisu. Jā, es saprotu, ka dažiem no jums lasīt grāmatas ir ļoti sarežģīts uzdevums. Bet kas ir Eiropa? Ne tikai institūcija koridori. Eiropa ir arī manas pilsētas vēsture, un manā pilsētā dzimis Dante Alighieri. Un tad viņš arī, sacaucoties ar Ulisu, runā par to, ka jūs neesat radīti, lai dzīvotu kā pārbari, bet lai tiektos pēc apskaidrības un zināšanām. Un es domāju, ka šis vēstījums ir ļoti svarīgs mums visiem. Jo Eiropas parlaments var izvēlēties, vai viņi vēlas runāt kā uh, barbari, īstenojot demagoģisko signālu, jā, kas varbūt varētu jums piesaistīt kādu vēlētāju, bet kas jums neļaus vēl pārvaldīt Eiropu. Uh, Bet vai vēlaties drīzāk tiekties pēc apskaitrības un zināšanām būtu Eiropai? Un mēs atbildīgi esot uzskatām, ka Eiropa tiešām ir uh, nākotnes izaicinājums. Šajā tādējādi pateicos arī Eiropas parlamenta par sadarbību un arī norādu priekšsēdētājiem, ka Itālija būs vienmēr uzticīga arī saviem ideāliem vērtībai, pilsonībai strādās Eiropas interesēs vairāk cilvēkiem, mazāk birokrātijā. Paldies! Paldies, premjerministra kungs. Kolbērn kungs. Jūs jau 12 reizes esat eh, tagad saucis eh, Robīt Jobīt, varbūt jūs gribat, lai cilvēki tagad jūs tā dēvē. Nākamā dosim vārdu komisijas priekšsarētājiem Junkerkungam. Godātais priekšsarētāj kungs. Godātais padomas priekšsēdētāji, dāmas kungi, godātie kolēģi. Ir dažkārt uh, brīži, jā, ka tiešām ir grūti pāriet no uh, vienas runas uz otru, un jums arī uh, bija uh, taisnība šodien atgādinot uh, Auschwitz koncentrācijas nometnes atbrīvošanu. Tie, kuri atceras šos traģiskos notikumus, nevar iedomāties tos tās sāpes un traģēdiju, kas tika īstenoti Eiropā no 35. līdz 45. gadam, un atcerēsimies vēsturi, un arī mācīsimies no tās. Šodien mēs visi tiekamies šodien Francijas teritorijā. Kā šajā brīdī es varētu aizmirst šo kolektīvo un individuālo traģēdiju, kas skāra Franciju pagājušajā nedēļā. Mēs esam šokēti, mēs esam dusmīgi par to, kas notika pagājušajā nedēļā Parīzē. Jā, mēs Visi esam Šarlī. Taču visā pasaulē ir ļoti daudz Šarlī, par kuriem mums šodien arī ir jādomā, bet tā kā esam šodien Francijā, es gribu teikt, lai dzīvo republika un lai dzīvo Francija. Nous sommes arrivés au terme. Šodien noslēdzas Itālijas prezidentūra un tiks uzsākt Latvijas prezidentūra. Jāteic, ka šis ir brīdis, kad mums vajadzētu padomāt. Kad beidzas dibinātāja valsts prezidentūra un rītdien Eiropas parlamentā uzstāsies Latvijas premjerministra jaunā uh, Uh, dalību valsts. Kurš būtu iedomājies 1957. gadā, ka 2015. gadā Latvija vadīs Eiropas likteni? Kurš to būtu iedomājies, ka rītdien mēs klausīsimies Latvijas premjerministres runā, kas izteiksies mūsu priekšā, un ka tas simbolizēs samierināšanos starp mm, Eiropas vēsturi un geogrāfiju, un kas arī pieliks punktu e, šausminošajām pēckara vienošanām, ka, kas lēma dal, pāršķelt Eiropu. Un šodien vēlos teikt, lai dzīvo Eiropa, jo rītdien arī mēs piedzīvosim ļoti svarīgu Eiropas vēsturiski pagri, vēsturisku pagriezienu punktu, un mēs varam būt lepni par to, ko esam paveikuši pēdējo desmit gadu laikā. Uh, Tagad noslēdzas Itālijas prezidentūra un vēlos arī tiešām pateikties uh, godātajam uh, Mateo Rēnci. Es uh, piecas reizes esmu vadījis Eiropa padomi. Un es zinu, kāda ir sajūta, kad noslēdzas prezidentūra, ir iestājas tāds atvieglojums, un esam arī ļoti uh, apmierināti, ka varam nodot stafetes kociņu nākamajai prezidentūrai, bet ir arī zināms uh, varbūt tāds um, satraukums un aizskaitinājums varbūt par to, ka viss nav gluži um, izdarīts prezidentūras laikā, taču Itālijas prezidentūra ir ļoti daudz paveikusi, kaut vai tas, ka esam vienojušies par 14. un 15. gada budžetu. Un šajā sakarā sadarbība, uh, tuvība ar uh, Um, Itālijas prezidentūra, sadarbība ar uh, komisiju un Itālijas prezidentūra bijusi ļoti auglīga. Un arī, protams, pateicoties Eiropas parlamentam, mēs, mums kopā ir uh, izdevies veikt lielisku uh, darbu. Taču bez Itālijas prezidentūras uh, gribas un uh, ieguldījuma mēs nebūtu nonākuši pie šī rezultāta. Šodien tad mēs būtu ārkārtīgi lielā budžeta krīzē. Taču Itālijas prezidentūrai tiešām ir uh, izdevies uh, nodrošināt visu juridisko lēmumu pieņemšanu arī attiecībā uz vienoto uzraudzības mehānismu, uz uh, arī banku noregulējumu tiesību aktiem. Un Itālijas prezidentūra mums ļāva arī tiešām progresēt ļoti ātri investīciju laukā, gan vēlēšana kampaņas laikā, gan arī Uzstājoties šeit parlamentā, tika runāts par budžeta konsolidācijas nepieciešamību, par struktūrālajām reformām, kas ir ļoti svarīgs, bet arī ir jānodrošina izaugsma un nodarbinātība. Šis svarīgais trīstūris, kas ir atspoguļots arī mūsu investīciju plānā, ar kur jūs iepazīstināja novembra beigās. Uh, bez Itālijas premjera mudinājuma un atbalsta Eiropas komisijai būtu liels grūtības iet uz priekšu tik ātri, kā mēs to darījām attiecībā uz Eiropas izaugsmes nodrošināšanu, kas, protams, ir apvienotās Eiropas politikas, politiķu kopīgais mērķis. Kā jau teica arī Mateo, šo pēcpusdienu kolēģijā mēs pieņemsim visus nepieciešamos juridiskos tekstus, kas atbalstīs, pavadīs itā eh, investīciju plānu īstenošanu un konkrētāk par strateģisko investīciju fondu, tad arī mēs arī pieņemsim nepieciešamos tiesus, ak, ne, nepieciešamos tiesiskos aktus, kas ir saistīti ar elastību, kas ir paredzēta stabilitātes izaugsmes paktā. Neliela entuziasma arī pateicamies Itālijas prezidentūrai par uh, ļoti uh, iedvesmojošs darbs, kas ir mudinājis arī un uh, veicinājis Eiropas komisijas darbu. Un īsumā, jā, vēlos apliecināt to, ka Itālijas prezidentūra, kā tas tiek teikts apmēram, varbūt nepārāk elegantā franču valodā, ir veikusi labu darbiņu. Un es tiešām Ceru, ka Itālijas valdība arī pēc savas prezidentūras atcerēsies šos cēlos. Um, iedve, šis, šos tēlos, uh, šīs tēlās idejas, uh, kādas jūs arī atbalstījāt prezidentūras laikā, kāds tas turpināsies, lai dzīvo Itālija. Paldies, Junker kungs. Un tagad uh, Eiropas Tautas partijas vārdā priekšsēdētājs Vēberkungs. Komisijas priekšsēdētājs, padoms priekšsēdētājs, kolēģi, Itālija ir ļoti svarīga zeme gan kultūras ziņā, gan vēsturiskā, gan arī mūsu kopīgajām mājām, tāpēc premjerministra kungs arī uh, Tas, ko mēs sagaidījām no jums, bija ļoti daudz, tad, kad pirms pusgada iesākās Itālijas prezidentūra. Un vēlos pateikties jums, pirmkārt, Eiropas Tautas partijas vārdā par to, ko jūs izdarījāt, par tiem eh, rezultātiem, kas mums ir stabils 2015. gada budžets. Tas ir viens no sekmīgu darba rezultātiem, tas signalizē stabilitāti, spēku. Itālijas prezidentūra ir eh, augsti prioritārā darba sarakstā likusi uh, migrācijas jautājumu, un tā, no, nu, protams, bija ļoti svarīgs eh, šajā procesā, un, un mēs visi Eiropā jūtam kopēju atbildību, un elastīgums, investīcijas bija svarīgie temati, kas šajā pusgadā tik virzīt uz priekšu, tāpēc paldies par darbu, paldies arī ministriem, ekspertiem par paveikto. Vēlos pievērsties vēsturiskiem aspektiem tieši pēdējā pusgada kontekstā. Skaidri pasakot to, ka mēs vēlētājiem devām iespēju izvēlēties, kurš vadīs Eiropas darbu, un jūs nodrošinājāt arī to, ka Žansklāts Junkers ir tas, kurš šobrīd sēž šajā vietā, un to jūs ļāvāt vēlētājiem izlēmt. Paldies, ka jūs to arī vēlreiz uzsverat savā uzrunā. Tagad skats uz nākotni. Ar to arī darbs, protams, nebeidzās. Vecais eh, strīds par eh, elastīgumu un investīcijām, jūs par to arī runājāt, jūs sacījāt, ka ekonomikai nav jābūt eh, tai galvenai, uz ko koncentrējamies, bet vērtībām. Un tad jautājums, kas man rodas, ir, kāpēc mums jāveido konflikti, kaut ko darīt vairāk, kaut ko mazāk, Mums taču jāsaprot, ka tam ir jāstrādā miedarbībā. Mēs varam Eiropas ideju aizstāvēt tikai tad, ja esam ekonomiski spēcīgi, un arī uz ārpus varam pārstāvēt šīs idejas tikai tad, ja esam ekonomiski spēcīgi. Es uzskatu, ka mums tas ir nevis kā pretruni jāveido, bet jāuzsver, ka tās lietas mums ir svarīgas. Un runājot par investīcijas eh, plānu, ko Žans Klauds Junkers eh, šo pēcpusdienu eh, kolēģijā apstiprinās, jāsaka, Katainen kungs vienmēr uzsver, ka ir jāveic lielākas investīcijas Eiropā. Bet tāpat arī uzsver to, ka daļa no investīciju plāna ir veidot nepieciešamās struktūras, nodrošinot arī mūsu valstu uh, budžeta stabilitāti. Un par elastīgumu mēs vēlamies arī skaidrot, ko tas nozīmē. Terenzī kungs, jūs Eiropadomē arī lēmāt ka divu un sešu dokumentu pakas paliek tā, kā tās ir. Valstīm ir jācenšas samazināt savu eh, parādu apjomu līdz 16% no IKP. Un tas ir svarīgi, ka mēs elastīgumu interpretējam, skaidrojam, un komisijai ir jāpanāk tas, ka mēs labi apzināmies, ko tas nozīmē, bet arī tās idejas, kas ir padomē apstiprināts, netiktu mainītas. Un ir arī svarīgi tas, ka uz mums var paļauties, lai mēs arī cilvēku cerības attaisnotu. Šajā nedēļā ir arī cita pieskaņa. Mēs visi joprojām esam šokēti par notikušo Parīzē, par notikušo Eiropā. Un vēlos tādēļ vēlreiz uzsvērt to, kas mūs saista, tās emocijas, kas mums visiem ir tām nevajadzētu šobrīd atturēt no, nu, mūs no tā, lai izvēlētos pareizo ceļu mūsu kontinentam, lai rietumu valstis balstītos uz savām vērtībām, lai tas nebūtu kaut kas tāds, ar ko visi e, cīnītos. Tā ir rietumu valstis ir solidaritāte, subsidiaritāte, ticības brīvība, valsts un reliģijas nodalīšana. Tas, tās ir tās idejas, par kurām mēs cīnīsimies arī nākotnē. Paldies! Sociāldemokrātu frakcijas vārdā tās priekšsēdētājs Pitella. Pre... Godētais eh, premjerministra kungs Renci. 2. jūlijā šajā plenārsēžu zālē, kad atklājat Itālijas prezidentūru, jūs to arī atgādinājāt dažas minūtes atpakaļ. Jūs teicāt, ka lielais izaicinājums ir atgūt Eiropas Savienības dvēseli. Svētdien mēs visi bijām Parīzē. Un Eiropas dvēsele bija tur, tūkstošiem, miljoniem cilvēku. Uh, Tie, kuri vēlas ieslēgties savā cietoksnī, kuri vēlas sliet sienas, kas vēlas izplatīt neusticību un bailes, mēs atbildējām svētdien. Visi kopā vienoti ejot Parīzes ielās, jo tas, kas notika Parīzē, nav tikai uzbrukums pret uh, brīvo izteiksmes brīvību, tas ir uzbrukums Eiropas suverenitātei. Eiropas suverenitāte nozīmē to, ka tauta var brīvi izvēlēties, kādā veidā tā vēlas dzīvot, un neviens nevar uzspies mums tādu uh, ideoloģiju un dzīvesveidu, kādu mēs nevēlamies, taču mums nekādā gadījumā nevajadzētu iekrist terorisma lamatās, kas vēlas uh, pārvērst mūsu sabiedrības par cietokšņiem pēc 11. septembra. ASV izvēlējās celt vairāk uh, ieslodzījumu vietas nekā skolas. Nepieļausim šo pašu kļūdu. Eiropa vēlas dzīvot atvērtā sabiedrībā, kur drošība un brīvība iet roku rokā. Mums ir jāatgūst Eiropas dvēsele Tā nav tikai retoriska izteiksme. Tas nozīmē, ka mums ir jārunā un jāstrādā, lai uzlabotu līdzpilsoņu ikdienas dzīvi, lai nodrošinātu cilvēku cieņu, cienīgu dzīvi. Pa, taupība ir palielinājusi nabadzību un bezdarbu. Itālijas prezidentūra noteica nepieciešamos nosacījumus, lai no jauna varētu Eiropa funkcionēt. Jūlijā, kad jūs runājāt par nepieciešamajām investīcijām, ļoti daudz smaidīja tajā brīdī premjerministra kungs. Šo pēcpusdienu, kā jūs jau to arī minējāt, un arī kā to minēja komisijas priekšsēdētājs, Eh, komisija apstiprinās investīcijas uh, plānu. Protams, plānā ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Arī mana politiskā grupa strādās pie šo jautājumu risināšanas. Uzsākot prezidentūru, jūs runājāt arī par elastību. Arī tur izskanēja daudz ironijas. Sāk šī elastība, par ko runā Renci. Izskatījās pilnīgi pēc tāda Don Kihota cīņas ar dzirnavām. Te nu viņš ierodas un. Un. Uh, cīnās pret šo striktumu, kas ir atrunāts paktā, bet šodien Eiropas komisija oficiāli nāks klajā ar paziņojumu par elastību, un es tiešām ticu un ceru, ka tur būs ļoti svarīgas idejas un elementi, par ko mums būs jālapos. Pateicoties Itālijas prezidentūrai, mums arī ir izdevies apklusināt tos, kuri vēlējās uh, sodīja dalību valstis, ja gadījumā tās nevēlas īstenot Briselē lemtās eh, reformas. Tagad mēs esam brīnišķīgā starta pozīcijā. Investīcijas zelta likums izskatījās uh, eh, nesasniedzams sapnis, bet tas ir mūsu politiskās grupas uh, cīniņš un par ko tagad tiek runāts arī tagad, par šo elastību, lai palīdzētu uh, valstīm, kas uh, pārsniedz 3% uh, uh, līmeni, arī elastība. Tas ir fakts, vairs nav nekāds nesasniedzams sapnis. Jā, runājiet ar pilsoņiem, ar reģioniem, ar tirgus dalībniekiem, lai var nepieciešams nodrošināt šo līdzfinansējumu Eirofondē. Protams, ka mēs vēlamies sasniegt vairāk, taču tagad ir runa par ļoti svarīgiem faktiem un rezultātiem. Un vēl viena lieta, atļaujiet, Šulc kungs. Kas vietējiem prasa, vai jūs varat aizsniegt uh, zvaigznes, bet uh, viņš, aizsniegt, uh, bet viņš pieskaras zemēji un arī uh, Tas norāda uz to, ka mums ir jābūt reāliem un kopā ar prezidentūru mums ir izdevies ievies nepieciešamās izmaiņas. Paldies! Tas vēl tāds ir. Tālāk ECR grupas vārdā priekšsēdētājs Legutko. Uh, Premjerministra Renci, jūnijā jūs jautājāt, kā izskatīsies Eiropas Savienība, ja mēs nofotografētu sevi. Es gribēju zināt, kā šodien izskatītos Itālijas prezidentūru, ja šādu fotografiju jūs par sevi uzņemtu. Un mana atbilde ir, ka tur jau daudz mēs neko neredzētu. Tas jau nav nekāds pārsteigums, jau, jau no paša sākuma bija skaidrs, ka šeit būs minimāla darbība šādā pēcvēlēšanu situācijā. Kā jūsu prezidentūra ir eh, spējusi panākt vienošanos starp parlamentu un padomu par dažādiem likumdošanas aktiem, piemēram, attiecībā uz nelegāli iegūt naudas līdzekļu legalizēšanu? Problēma ir tāda, ka panāktai vienošanai būtu jābūt tādai, lai neievainotu, nenodarītu kautējumu nevainīgiem cilvēkiem, bet arī būtu jārunā par to, ko darīsim ar miljardiem eiro, kas tiek izmantot, lai finansētu organizēto noziedzību un terorismu. Otkārt, GMO ļoti pretrunīgs jautājums, par ko mēs drīz balsosim. Uh, Eh, daži atbalsta šo ideju, citi ir daudz piesardzīgāki. Vēl nākošā, jeb šī gada budžets. Jā, tika panākta vienošanās par budžetu, bet jāsaka, ka joprojām ir ļoti daudzi nenomaksāti rēķini, un mēs esam palaiduši garām iespēju uzņemties atbildību par šo neilgtspējīgo situāciju. Ceturtkārt, migrācija, imigrācija vidusjūrā, šeit varētu likt plusu. Piektais jāsaka, ka esam priecīgi, ka jūsu prezidentūras e, gaitā padome atcēla slepenības statusu e, šīm te direktīvām e, par sarunu vešanu, un jāsaka, ka šeit varētu noteikti runāt par lielāku caurskatāmību. Un jāsaka, ka cilvēku bailes šeit varētu būt kliedētas. Kopumā jāsaka, ja man būtu jādod jums kāda atzīme, es iedot jums četri, es nezinu, vai jūs tas apmierinties vai, bet, nu, jāsaka, jāsaka, varbūt tas ir diezgan labi, apsveicu ar izdarīto darbu. Pa... Hofstadt kungs. All, uh, Mr. Enzie was pleased with your pro-European intervention because, let's be honest, I'm a little bit anxious about Italy when I see that in the latest opinion polls the three, the three main um, opposition parties have around forty that is normal in a democracy but his three main opposition parties are now parties against the euro and against more european integration so my kurām bija 40% vēlētāju atbalsts, un jāsaka, tas gan nav pret eiro un eiro integrāciju, un man bija zināmas bažas, kā jūs apturēsiet šo pret Eiropas eh, kustību darbību Itālijā, jo ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama Itālija Eiropas Savienības centrā. Uh, Paldies arī Gocīkungam par konkrēti darītiem darbiem un saikni ar parlamentu. Jāsaka, arī Napolitāno kungs ir devis ļoti lielu ieguldījumu, parādot arī mums ceļu uz nākotni. Ja mēs skatāmies uz Itālijas prezidentūru, tad galvenā lieta bija, kā Weber kungs jau norādīja, uh, pārtraukt šo diskusiju par pretrunām, tātad par fiskālo disciplīnu un izaugsmi. Un me, jums tas ir izdevies, bet jāsaka, ka tas ir tikai sākums, jo mums tagad ir ļoti daudz jādara, mums ir nepieciešams šis investīciju plāns. Un ceru, ka Renzī kungs jūs arī atbalstīsiet mūs tālāk padomē. E, būtu jānodrošina, ka visas valstis iestājās šajā garantiju schēmā jo dalību valstu dalība īsti neskaitīsies, ja mēs runājam tikai par stabilitātes fakti. Un tieši tāpēc jānodrošina, ka valstis iestājas šajā garantiju plānā, lai padarītu to par to veiksmīgu. Un uh, man pilnīgi nav pieņemams tas, ka dažas valsts uzskata, ka viņām tas nav jādara. Uh, Otkārt, ja mēs runājam par struktūrālām reformām, arī tās būtu jāievieš, ne tikai jārunā par tām. Un treškārt, mums ir nepieciešams arī likumdošanas pakotnē atvērtu šos galvenos tirgus. Tikai viens sarūktinājums man ir attiecībā uz, Eiropas, uz Itālijas prezidentūru. Telekom pakotne. Diemžēl darbs šeit nav pabeigts. Godīgi sakot, nu mēs te runājam par digitālo pasauli, investīcijām un tā tālāk. Uh, bet šodien mēs 2015. gadā nevaram panākt vienošanos ar dalību valstīm par digitālo tirgu un telekom pakotni. Atceļot visas šīs te viesabonēšanas izmaņas un tā tālāk, izmaksas un tā tālāk, es ceru, ka nākošo sešu mēnešu laikā Itāļa arī varbūt varēs vairāk pie šī jautājuma strādāt, eh, tieši runājot par digitālā tirgus izveidošanu. Paldies! Für die fraktion. Tālāk eh, apvienoto kreiso vārdā Maltēzes kungs. Jor prezidente. Prie, priekšsēdā premjerministri Parīzē miljoniem Franciju, francūžu ļāva Eiropas sirdī no jauna pukstēt aizstājot eh, lielās vērtības un nav noslēgušies kaut kādos eh, samitos, lai runātu par procentiem. Kā tad ir uh, šī uh, neskaidrā uh, recepte, lai tuvinātu pilsoņus? Runāju, jūs runājat par dro, drosmi un tam līdzīgi, taču tas viss bija tikai vārdi. Jūs esat kā skaldījuši mats attiecībā uz līgumiem. E, Itālijai ir trešais lielākais parāds Eiropā, ārkārtīgi liela recesija un deflācija, nekad mēs nevarēsim piemērot fiskālo kompaktu. Jums bija ambīcija arī e, spēlēt svarīgu lielu lomu attiecībā uz vidusjūras reģionu. Taču jums nebija drosme pielikt punktu taupībai, kas iznīcinājis e, tūkstošiem. Uh, itāliešu eh, dzīvības. Jūs runājat par Itāļiem, kā cīnīties pret eh, bezdarbu, taču esat veicinājuši tikai vieglāku eh, darbinieku atlaišanas procedūru. Arī Fehoštad kungs teica, ka starp Eiropas Savienību un Itāliju ir bijis vienmēr Berlusconi, bet tagad mums ir desmit gadi plus vēl seši mēneši. Tālāk zaļo, eh, faktiski vārdā priekšsēdētāja Hārmsa, godātie kolēģi, priekšsēdētāja kungs, premjerministra kungs. Jūsu prezidentūra nebija vienkārša, tā notika šajā pārējais posmā būtu nepareizi bijis eh, pārāk daudz ko eh, sagaidīt. Es būtu cerējusi, ka jūs daudz atklātāk būtu runājuši par tām problēmām, kas atkal ir uzpeldējuši pēdējās dienās. Un ja vakar mēs ļoti labi runājam par to, ka mēs visi kopā uh, sakam paldies Francijas iedzīvotājiem, kurie šo republikas maršu deva jaunu iespēju vēlreiz runāt par vērtībām un mērķiem dažādās politiskās nometnēs, bet arī starp politiķiem un iedzīvotājiem. Un atbilstoši jūsu prezidentūras mērķiem, es uzskatu, ka ir pareizi atkal runāt par to, kā mēs no neusticēšanās varam nonākt atkal uzticēšanās posmā, lai tiešām būtu uzticēšanās iedzīvotājiem attiecībā uz politiķiem. Un man būtu bijis prieks dzirdēt no jums, kā jūs redzat to, ko iekšlietu ministri varētu darīt, lai reaģētu šiem izaicinājumiem brīvībai. Es pati, pēc tam, kad esmu redzējusi to, cik daudz uh, Dati par eh, šiem atentātu rīkotājiem un slepkavām bija pieejami iepriekš, tad man drīzāk eh, sajūta ir nedrošāka, ka vairāk datu it kā radīs lielāku drošību Eiropā par integrāciju, par izglītību, par to mums arī ir jārunā, par to mēs arī runāsim, bet kā zaļo partijas pārstāvis zinu, ka drošības izaicinājumi ir nopietni izaicinājumi. Neskaroties uz to, līdzinējās atbildes nav pietiekamas. Bēgļu jautājumi, patvērumu jautājumi, migrācija kļuva par vienu no galvenajām prioritātēm Itālijas prezidentūrā. Šobrīd šis tvaikonis, tvaikoņa vraks drīzāk, kurš eh, tēlēnais, kurš eh, transportē cilvēkus uz Eiropu, kā bēgļus, tad tas simbolizē to, ko mēs ar Dublin 2 un 3 tiesību aktiem esam radījuši. Mēs neesam absolūti nabadzīgākā pasaules daļa. Tieši otrādi, mēs esam viena no bagātākajiem. Mums ir jābūt arī atbilstošai migrācijas politikai. Grieķija un Eiro. Vēl nedrošības avots. Jā, tur ir Daudz kas darāms vēl, lai stabilizētu eiro valūtu un e, iziet no krīzes, bet savas politiskās grupas vārdā vēlos teikt, ka es neticu, ka eiro kļūs stabilāks, ja politiskā elite neuzdrošināsies e, strādāt pie politiskās un ekonomiskās stabilitātes. Ne jau Cipras ir problēma Grieķijai. Problēma ir tā, ka mēs joprojām neesam spējuši panākt uzticēšanos ekonomiskai un politiskai integrācijai Eiropas Savienībā. Paldies par uzmanību. Tālāk, EFDD grupas vārdā Culokungs. Godātais premjerministra Renci, sešas mēnešus atpakaļ šeit jūs teicāt, ka ja Eiropā uh, sevi nofotografēt izskatītos nogurusi no, un uh, samierinājusies, taču man uh, liekas, ka tas ļoti labi arī apraksta jūsu Itālijas prezidentūras pusgadu. Šodien mēs uh, uh šeit to. Uh, redzam, ka jūs kā no cepures izvēlgat rusi, lai tagad uh, parādītu, ka jūs esat izdarījis brīnumus. Arī uh, runājot par budžetu, mēs redzam, ka šī uh, vienošanās attiec tikai uz minimumu par to, ko mēs sagaidām patiesībā finansējumu, lai varētu uh, E, investēt tos projektus, kurus veicina pat Eiropas komisija, un tas neko daudz nesasaucas ar jūsu solījumiem, kas e, tika pasludināti jūlijā. Jūsu pusgads bija zaudēto iespēju pusgads, es to norādu, tad, ja, jo, ja tik svarīgas institūcijas vadībā tiek uh, izvēlēti šādas uh, personas jābūt atbildīgiem. Šī ir tātad uh, zaudēta iespēja, zaudēta iespēja laiks jūsu skolnieces uh, Mogherīnī iecelšana Eiropas diplomātijas uh, vadībā komisāra amats bez uh, pilnvarām. Viņai pat nav izdevies arī uh, atgriezt Itālijā, Itālijas jūrniekus, kas ir Indijā. Uh, jums nav izdevies nākt klajā ar konkrētiem pasākumiem. To mēs redzam arī ir, Itālijā, kur 43% no jauniešiem ir bez darba, 13,4% kopējais bezdarbs ir zaudētās iespējas arī attiecībā uz mūsu uzņēmumiem, kas uh, prasa vienošanos, lai varētu aizsargāt meidin izcēlesmes norādes, taču jūs uh, vienkārši uh, padevāties. Uh, Arī runājot par enerģētikas efektivitāti, vienošanās prasības tika mazinātas. Tās pats attiecas arī uz ģēmo. Lauksaimnieki tagad nonāk bioteka lielvaru rokās. Imigrācijas politika aprobežo tikai tritonu programmu, taču arī finanses ir tikai dalību valstu labās gribas ziņā tīpības arī, kas nospiedīs e, uz ceļiem Eiropas uzņēmumus. Arī digitālajā programmā netiek paredzēti finansējumi, lai padarītu mūsu ekonomiku konkurēt spējīgu. Runājot par šo um, satelītu fotogrāfiju, tomēr arī par spīti smaidiem mēs e, redzam tikai vienīgi slaktiņus. Tas vēl tād. Eh, Tālāk eh, dodam vārdu pie politiskām grupām nepiedarošam deputātam Salvīnī kungam. Vabbè, faglielo fare. Eh. Che tu? Grazie, Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, šo pusgadu nav, nenosoda tikai Lega Nord, bet visa eh, plenārsēde. Eh, gribētu, lai desmit sekundes pilsoņi, kas seko mūsu diskusijām internetā, neskatās tikai uz manu seju, bet lai skatās uz visiem deputātiem. Šeit neviena nav. Un tas tikai norāda šī pusgada uh, saruniņām. Arī pat jūsu kolēģi premjerministri šeit nav, lai jūs uzklausītu, un šī tukšā zāle ir tiešām laba atbilde uh, uz 80 lapas pušu solījumiem, kādu jūs mums izdalījāt sešas gadus atpakaļ. Tātad jaunā Eiropa. Un tagad ir tikai dažas lapas puses attiecībā uz rezultātu. Ko mēs redzam? Maksimāli lielu bezdarba rādītāju. Grūtības ar valūtu, meidinē Itālija nulle, Eiropas uzņēmumu aizsardzība pret Ķīnas kontrabandu nulle. Uh, arī jo Itālijas tradicionāla ekonomisko sektoru aizstāvība nulle. Cīņa pret Kambodžas rīstiem nulle. Arī nosacījumi, no nu, līgumi, kas ir parakstīti ar Maroku, kas nodara kaitējumu mūsu uzņēmumiem ir divi Eiropas karēvi, kas tiek aizturēti Indijā un uh, atrodas ieslodzījumā. Nekas tur nedarīts, lai viņus atbrīvotu. Tagad Marinos un tagad saucām par Tritonu vai varam saukt visādi citādi. Taču ar to apdraudam uh, pilsoņus Eiropā, kas tur panākts, nekas Krievija šajā brīdī. Uh, Tā vietā, lai dotos uz Parīzi, ir jāīsteno dialogs ar Krieviju, kas ir ekstrēmē terorisma ienaidnieks. 11. lapspusē jūsu programmā tika runāts arī par sārunām, lai veicinātu Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. N Paldies un veiksmi arī Latvijai. Es ceru, ka tai būs labāk rezultāti salīdzinot ar Itālijas prezidentūras dramatiskajiem rezultātiem. Paldies. Eiropas tautas partijas vārdā um, Rēla kungs. Priekšsēdētāju kungi. Vienīgais, kurš uh, konkrēti runāja par sasniegto komisijas priekšsēdētāju. Viņš runāja par budžetu, par noregulējumu bankām Tas ir arī pareizi. Pārējie runāja par vērtībām, par uzticēšanos, un pre, padomus priekšsarētājs tad sacīja, ka tagad viss ir jāmaina. Es ceru, ka tas netiks darīts, jo līdzinējā politika bija paļaušanās, stabilitātes un izaugsmas politika. Te bija mēģinājums balstīties uz vienošanām, kur esam noslēguši sešu dokumentu paketu, divu dokumentu paketu un soli pa solim esam virzījušies priekš. Paskatoties uz situāciju Spānijā, Īrijā, redzam, progress ir. Jā, ir valstis, kurās progress nav bijis liels, bet tad jāskarās, kur ir iemesls tam. Bet eh, vienkārši izmest visu paveikto ārā tagad un tagad eh, sarēķināt investīcijas. Uh, atvieglot e, kritērijus, pietiek apsolīt veikt e, struktūrāls reformas, bet neviens neprasa, ka tās tiešām tik veiktas. Uh, Es domāju, cilvēks skatās uz to, vai mēs sasniedzam to, ko solam, vai viņi jūt, ka kaut kas mainās. Tas jau nav atkarīgs no lielākas naudas summas vai no labākas programmas, bet gan no tā, ka uz mums var paļauties, ka tiek turēts vārds, kas ir dots. Un to es arī vēlos no komisijas padoms un uh, da, uh, Eiropas parlamenta, bet arī, protams, no dalību valstīm. Mr. Royal, there is a blue card for you. Do you want to, to answer? Relkungs, jums ir zilās kartīs jautā, jautājums. Eperinkungs, lūdzu, jums vārds. Laimīgi jau nogadu gribēju zināt, vai jūs piekrītat tam, ka tas, ko dzirdējām no Rencija kunga, ir tāda virtuāli darbi, ne trakas idejas, vārdi, kas tiek lietoti, lai aprakstītu cilvēkus, eh, kas ir pret viņu, tie tiek saukti par brutāliem, vai tas ir demokrātiski. Vai mums vajadzētu šeit vienkārši klusi sēdēt, eh, nepārstāvot tos vēlētājus, kas par mums balsoja? Godātais kolēģi, Manuprāt, šī prezidentūra radīja dažus iegūmus, tas arī tika prezentēts, un tālāk padoms priekšsarētājs uh, prasīja visu mainīt. To tam es nepiekrītu, un tur ir tā atšķirība. No tā gan es uh, neizsecināju nekādu apvainojumu visiem politiķiem, no tā mēs uz priekšu netiksim. Onorevole Ferreira. Obrigada, senhor presidente Sr. Prezidents Junker, eh, Sr. Ferēras kundze. Paldies, priekšsēdētāja Rencīkungs. Itālijas prezidentūru mēs atcerēsimies ar vairākām iniciatīvām, piemēram, attiecībā uz rezolūciju, risinājumu fondu, banku jautājumiem un tā tālāk, bet daudzi atcerās arī to, ka jūs bijāt pietiekoši drosmīgi un gudri, lai likt uz galda ārkārtīgi svarīgus jautājumus tieši Eiro, Eiropai un Eirozonai, piemēram, eh, budžeta disciplīna, uh, Eh, nodarbinātības nodrošināšana un tā tālāk. Tam visam ir nepieciešams strateģiskas investīcijas, ir nepieciešams ierobežot, ierobežot valsts tēriņus. Un jāsaka, ka Itālijas prezidentūra skatīja šos jautājumus un ievietoja politisko diskusiju centrā. Mums ir jauna komisija, mums ir jauns parlaments bet Eiropa joprojām ir stagnācijā, ir deflācijas risks, un pilsoņiem zūd ticība Eiropas projektam. Un jāsaka, Itālijas prezidentūra tomēr nesniedza mums tādu enerģijas lādiņu, lai Eiropa varētu virzīties uz priekšu. Bija jārunā vienkārši par tādu uh, nerad tādu uh, taupības politiku, kas vispār neskatījās uz apstākļiem un padarīja mūs tikai vārgākus. Un tagad Junkera piedāvājums mums ļauj virzīties tajā virzienā, kur mums būtu jāiet. Nu, vismaz mēs esam sākuši par to runāt. Un tas jādara ne tikai mūsu valstu līmenī, bet arī mums visiem kopā. Mums ir jāskatās, kādi trūkumi ir Eiropas arhitektūrā, institūcijās un vienotajā valūtā Es ceru, ka Latvijas prezidentūra šeit nezaudēs ne mirkli laika. Es arī ceru, ka Itālija padomē turpinās strādāt pie šiem jautājumiem, jo Eiropa Itālija ir vajadzīga. Pilsoņi, kuru pārstāvību šeit mēs nodrošinam, mums viņiem ir jādod kaut kas atpakaļ, mums ir jāatrod šī Eiropas dvēsele, tāpēc es ceru, ka nākotnē mums ir kāds cerības tariņš. Paldies! Vārds Jankovičs kungam. Pirmkārt gribēju apsveikt Itāliju ar prezidentūras beigām un gribēju arī izmantot šo iespēju, Renzī kungs, lai pateiktos jums par Eiropas eh, stratēģijas uh, uzsākšanu. Es ceru, ka šai stratēģijai būs zināmas iespējas uz veiksmi. Jonijas jūras eh, hidrostratēģijas eh, ziņā es aicinu jūs, Rencīkungs, un arī Itāliju saglabāt apņemšanos strādāt pie šīs stratēģijas tuvāko gadu laikā. Uh, Un jo, ja tas tā nebūs, tad šī stratēģija netiks iedzīvināta. Balkānu reģionā ir lielas gaidas par šo stratēģiju, un mēs ceram, ka jūs aktīvi piedalīsieties stratēģijas realizācijā. Torēns kundze, paldies! Es uh, iesaku atteikties no šīs pašfotogrāfijas uh, met metaforas, jo nu, tur ir pārāk daudz retorikas aiz šīs fotogrāfijas. Mēs eh, drīzāk redzam uzrakstu atsakieties no cerībām pirms ier, ienākat. Vajadzētu atteikties no nācismu un jāskatās eh, arī nākotnes paudzei acīs Erasmus Telemako paudze un kas būs pieau, piedzīvos vislielāko bezdarbu izaugsme. Mm, tā tad to veicinātu Junkera plāns elastība, elastība, kas tiktu panākta, respektējot stabilitātes izaugsmes paktu un līgumus, vai arī demokrātijas izņemšana no TTIP, vai arī EXPO, kur strādās tūkstošiem jauniešu bez atalgojuma. Es domāju, ka Eiropa, Eiropas cerība nāk no tūkstošiem cilvēku, kas uh, Itālijā protestēja pret nabadzību ar sociālo streiku, vispārējo streiku. Šīs protests nāk arī no Grieķijas. Mēs nevaram runāt par Eiropu pieļaujot to, ka Grieķija tiks vienkārši izspiesta no mūsu kontinentu. Uzskatām, ka Grieķijā ar Cipras uzvaru mēs varam tiešām um, mudināt jaunas cerības par iespēju īstenot citādāk Eiropu. Lamasūra kungs, paldies priekšsēdētāji kungs! Godātais Itālijas premjerministra kungs, kā francūzis, es vēlos pateikties par jūsu līdzdalību vēsturiskajā gājienā Parīzē. Paldies arī par jūsu patiesajiem tiešajiem vārdiem šai sakarā. Es pateicos arī Žanam Klodam Junkeram, kurš ir runājis no sirds. Godātais premjerministra kungs, mēs piekrītam jums, kad jūs sakāt, ka šo sešu mēnešu laikā eh, tas, ko esat izdarījis Eiropai, ir eh, reformas, kas ir īstenotas pašā Itālijā. Vācijā. Arī manas valsts valdība varētu iedvesmoties no jūsu drosmes. Eiropas uh, bilance varbūt nav gluži sākotnējo solījumu um, augstumos. Eh, divi rezultāti. Uh, No vienas puses, jā, buģ, Eiropā ir 15. gada budžets, bet 25 miljardi nesamaksāto rēķinu nu, liekas Eiropas komisijai uzsākt jaunu politiku šogad. Tālāk, um, jūras kontrola vidusjūrā mēs augsti novērtējam Itālijas. Um, jūras spēku darbību Māra Nostrum programmā bet ir izveidots tagad rīta un ļoti labi, bet tur nebūs naudas. Tas bū, nebūs tikai efektīvs, lai glābtu uh, imigrantus. Vienkārši problēmas pēc būtības ir nosūtīts uz vēlāku laiku. Paldies. Lamasur kungs jums tiek uh, vēls uzdot uh, divus jautājumus ar zilo kārtiņu. Lūdzu, Kaburnīkums. You have the floor. Vai jūs nepiekrītat, ka Itālijas prezentūra tiks pieminēta tikai ar divām lietām - eiro sabrukums un iespējamā Grieķijas un Itālijas izstāšanās, un, protams, Luksemburgas skandāls, kas, uh, kas apdraud šīs prezidentūras darbu. Kur tad jautājums? prasa priekšsēdētājs. Lūdzu, jums vārds atbildēji. Jūs teicāt, ka Itālijas prezidentūra ir jūs iedvesmojusi. Es gribētu zināt, vai tā ir jūs iedvesmojusi arī attiecībā uz uh, krāpniecību, kas notiek arī mūsu politiskajā elitē Milānas ekspo. Tur ir mafija. Tur. Uh, ārkārtīgi uh, liela kā, uh, korupcija. Arī Venēcijas uh, izstādē tika nozakti miljoni, neviens nav vainīgs, visi ir neskart, arī Romā ir mafija, tā ir mafijas galvaspilsēta, vai tas arī jūs iedvesmo? Lamesurkungs atbilda. Bien, je, je vous remercie. Paldies! Abiem deputātiem vēlos teikt, ka atšķirībā no jums es neesmu Eiropas federālists. Es uzskatu, ka tas, kas noticis Grieķijā, tas, kas noticis Luksemburgā, tas, kas ir noticis citvieta Eiropā šo mēnešu laikā, nav atkarīgs no Eiropas Savienības, un tas nav bijis atkarīgs arī no Itālijas prezidentūras, tas ir atkarīgs no katras valsts atsevišķi. Tāpat arī runājot par pārmetumiem, kas attiec Itālijas politiku, par to nav jārunā šeit Eiropas parlamentā. Ar to ir jārunā ar Itālijas premjeru. Galtierikungs, paldies priekšsēdētāji! Uzskaitu, kā vārdi, ar kuriem Junkera kungs šodien atzina, ka divi svarīgākie lēmumi, kādus eh, šodien pieņems kolēģija, proti regulā pāri investīciju plānu paziņojums par elastību. Šos lēmumus iedvesmoja Itālijas prezidentūra, un es domāju, ar to vajadzētu arī noslēgt debatas pār šīs prezidentūras darba rezultātiem cīnījies pret provinciālismu un um, kas uh, atspoguļojas Itālijā un arī daļai šeit. Šie ļoti svarīgi rezultāti, kas iet tālāk pār, uh, pār prezidentūras semestra parastajiem ierastajiem rezultātiem. Protams, mums jāpiekrist arī Weberkungam, bet arī paziņojumā mēs redzēsim, ka noteikumos jau ir paredzēta elastība. Problēma ir tāda, ka iepriekšējos gados šie noteikumi, proti elastība noteikumos, netika piemēroti. Tas nodarīja kaitējumu ne jau pašiem noteikumiem, bet eh, mūsu kontinenta ekonomikai. Šie ļoti svarīgi rezultāti, jo īpaši, kad runājam par metodiku. Prezidentūra ļoti daudz strādājusi lai atjauninātu politiku Eiropā un arī Parīzes ielas mums to norādīja, ka Eiropa nav tikai procedūras. Un es domāju, ka Eiropas a, politika un politikas atgriešanās Eiropa ir tiešām lieliskākais Itālijas prezidentūras darba rezultāts. Paldies! Gotieri kungs, Bidzoti vēlas uzdot jums jautājumu zilās kārtītas starpniecībai. Esat gatavs atbildēt, lūdzu? 30 sekundes atgādinu, ka zilā kārtīte tiek izmantota tikai, lai uzdotu jautājumu konkrētajam deputātam, kurš pirms tam ir izteicies. Nevajag ar zilās kārtītes starpniecību uzsākt polemikas. Lūdzu, ievērot uh, reglamentu. Jūs runājat par konkrētiem rezultātiem. Es zinu, ka Itālijā valsts pārāds palielinājies, bezdarbs palielinājies, uzņēmumi, bank, kas bankrotējuši ir, to skaits palielinājies. Vai esat iepazinušies ar šiem skaitļiem? Vai jūs runājat ar pilsoņiem un uzņēmējiem? Jo jūsu optimisms, optimisms kāds ir Encikungam, eh, tas nav redzams. Itālijā situācija pasliktinās. Līdz ar to izbeidziet eh, runāt eh, šo, šajās skaistajās frāzēs frāzēs, jo problēmas ir palielinājušās, īpaši Itālijas prezidentūras laikā, Gotieri kungs vārds atbildēja. Jā, mēs redzam, ka izvēršam šeit nacionāla rakstura debētis, lai nu kā Itālijas ekonomika. Uh, Ir arī sarežģītā situācija, ņemot vērā arī tos lēmumus, kādus ir pieņēmusi arī valdība, ko ilgus gadus atbalstīja arī jūsu pārtija. Šajā pusgadā pirmo reizi tika nu, likti pamati, lai varētu mainīt Eiropas ekonomisko politiku. Nevaram gaidīt, ka paziņojums, kas tiek šodien apstiprināts vienos, ka tam būtu arī retrospektīvi ieteikumi rezultāti, kādi ir panākti, arī ļaus komisijai mainīt Eiropas politiku. Tas ir svarīgs pamats, un to nevar neatzīt. Tas ir ārkārtīgi liels politisks sasniegums. Paldies, Federlī! Thank you, <laughs> thank you, Mr. Speaker. Uh, I... Paldies! Es arī gribēju pateikties Renci Kunkam. Uh, par sasniegto pēdējo sešu mēnešu laikā. Jums bija ambiciozs plāns laikā, kad joprojām mēs saskārāmies ar finansiālo krīzi. Tas bija arī laiks, kad tika ievēlots jauns parlaments un jauna komisija. Es gribēju pievien, runāt par diviem jautājumiem, kur varēja darīt vairāk, it īpaši prezidentūra. Uh, Tātad viens jautājums ir digitālais vienotais tirgus, ko jau pieminēja Ferhofštata kungs, bet otrs jautājums varbūt bija lielākais eh, uzdevums, kas mums ir jārisina. Šis ir saistīts ar vides mērķiem, kad padome pazemināja šī parlamenta noteiktos augstos mērķus. Tas nozīmē, ka mēs lēnāk virzamies uz priekšu eh, zaļā pakta ietvaros, jo mēs zaudējam ātrumu, mēs zaudējam investīcijas. Mums vajadzētu šeit vairāk strādāt visiem kopā pie šiem jautājumiem eh, saistībā ar uzdevumiem eh, gan attiecībā uz uzņēmējiem, gan arī uz Eiropas pilsoņiem. Federlī kungs ir eh, zilās kartiņas jautājums, vai atbildēsiet? Lūdzu, Gardīnī kundze. Gradīnī kundze, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs norādījāt, ka vides jomā komisijas darbs radīja sarūktinājumu. Jāsaka, ka ir arī citas jomas. Vai jūs atbalstat komisijas darba programmas uzlabošanu? Uh, Paldies par jautājumu. Es vienmēr atbalstu, ka mēs virzamies uz priekšu zaļās politikas ietvaros, jo es piedaru arī pie tiem, kas uzskata, ka nākotne ir zaļumā kas ir uh, labi gan mūsu uzņēmumiem, gan ekonomikai, gan arī darba vietām. Bet šeit mēs nerunājam par komisijas darba programmu, bet par Itālijas prezidentūras darbu. Jāsaka, ka daudz vēl varēja arī darīt, bet daudz jau ir izdarīts. Uh, jāņem vērā, ka, jums, ka mums ir jauna komisija, ir jauns parlaments un ka ir arī krīze joprojām jūtama. Bet eh, tas nenozīmē, ka mums nav jādara tās pareizās lietas zaļajā jomā. Gardīnī kundzei vārds lūdzu. Man jāteic, ka par spīti labajai gribai, ko investējam savā darbā, mēs redzam, ka liela entuziasma nav. Mēs būtu sagaidījuši kaut ko tomēr konkrētāko pēc tik daudz gadiem Eiropā. Arī mēs itāļi, um, nu, kļūstam tādi, ka vēlamies darīt ko konkrētu, taču. Uzklausot arī jūsu sākotnējo runu pirms Itālijas uh, prezidentūras, mums bija cerības ārkārtīgi lielas. Uh, Taču, nu, tagad veicot kopsavilkumu, rezultāti ir tādi divdomīgi. Būt varbūt liederīgāk. Uh, šajā brīdī noturēja debates eh, mūsu vidū, jo tik daudz iespēju mums to tagad darīt nav. Bet, nu, jā, kopsavilkums, rezumējums varbūt nav tik eh, sajūsmas pilds, būtu vairāk sagadīju, sagaidījuši konkrētais rezultāts par vairākiem failiem, par kuriem mēs turpinās arī, turpināsim vēl strādāt svarīgas lietas arī mūsu līdzpilsoņiem. Mēs būtu gribējuši sagaidīt kaut ko vairāk arī, piemēram, attīstības ekonomikā. Jūs runājat par meidīnu, par daudzām lietām, kas netika konkretizēts, bet jūs neko neteicāt, ne, jūs neteicāt arī nekādu norādījumu par to, kā rīkoties, piemēram, par Triton programmu, par Eiropas attieksmi pret Islāma valsts grupējumu. Uh, ir apdraudējums visā pasaulē, neko neteicāt arī par to, ka izdevumu drošībai tiek izņemt no. Tikt izņemt no stabilitātes izaugsmas paktu un arī par šo telemaku Grieķijas meitoloģiju. Nu jā, tad mēs arī. Uh, mēs paliekam pie šīs tēla par puisīti, kas uh, stāv pie mammas, bet skatās tālu horizontā un gaida brīnumu no citurienes. Paldies! visti i tempi posso concedere al massimo una blue card per. Tātad maksimums viena zilā karte vienam runātājam. Jātīnī, ja kundze, vai atbildēsiet uz Breso jautājumu? Lūdzu, pārts. Breso kundzei, paldies priekšsēdētāji, vai jautājums Gardīnī kundzei. Šo, mēs šeit sakām, ka mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt izaugsmē Eiropā un izaugsmē ir investīcijas. Uh, Un te ir divi rezultāti. Ne tikai Junker plāns, bet arī iespēja ar šo zelta likumu Golden Rule aktivizēt uh, tieši netieši investīcijas arī no valsts finansēm. Tas ir absolūti būtiski, vai jūsuprāt tie nav konkrēti rezultāti. Citi jau minēja arī cits konkrēts rezultāts, bet es uzskatu, ka šie ļoti konkrēti rezultāti, cevišķi ņemot vērā arī mūsu. Uh, prasības, kuras atkārtojām šos sešus mēnešus, un jūs jau noteikti arī to prasiet iepriekš atbilde. Jā, es domāju, ka šeit noteikti ir konverģences. Ne ir prieks, ka Itālijas prezidentūra, kā jau teica arī Junker kungs, sadarbojās, nevis bremzē, bet sadarbojās, lai iet šajā virzienā, bet nu to jau uzsāka ETP arī jau krietnī pirms uh, Itālijas prezidentūras mūsu Dublin kongres, Dublins kongresā esam par to runājuši. Bet, nu, piemēram, Itālijā par to vispār netiek runāts. Par to nerunāja premjers. Leikfrid. Jorgs Leikfrid. Paldies priekšsēdētājiem. Premjerministra kungs. Jūs prezidentūru vadījāt trauksmēnos laikos. Tad, kad vējš pūš, to es kā burātājs zinu, vienmēr ir divi veidi cilvēki. Vieni ir tie, kas slēpjas aiz mūru sienām, un citi ir jūrnieki, kas mēģina kaut kur nokļūt. Izskatās, ka jūs centāties burāt. Bet pie laba vēja Eiropas laiva vienalga ir grūti vadām, un tas ir smags darbs. Un zinu, cik smagi strādāja uh, Itālijas prezidentūra. Es biju sarunvedējis parlamentu vārdā par milzu kravu automašīnām, saucamajiem megatraks. Mēs zinām, cik grūti ir pārvarēt eh, dažādas izaicinājumus. Tie kolēģi, kas absolūti nav piedalījušies darbā, ir tie, kas ir skaļāk tagad bļauj ar kritiku, tie, kas tur labā pusē augšā sēž un pārmet jums, ka nekas netiek darīts. Tā jau nu ir absolūta nepatiesība. Paldies. Herr talman! President... Vikstrāms kundze. Pre, premjerministra kungs, Junker kungs, es vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos Itālijas prezidentūrai par labi paveikto darbu visos, visās jomās. Pēc tā, kas pēdējās dienās noticis Francijā, it kā liekas dīvaini diskutēt par tādiem uh, nenozīmīgiem salīdzinoši jautājumiem par marķējumu un citām lietām, bet tā, e, tā tas ir. Mums ir jārisina gan lieli, gan arī mazi e, jautājumi. Eiropas marķējuma jautājums. Es strādāju kopā ar ļoti labiem diplomātiem un izciliem ekspertiem, un tas, ko mēs sasniedzām, liecina, ka mēs pavisam drīz jau spēsim šo jautājumu atrisināt. pilsoņu Eiropa ir kļūsi spēcīgāka. Miljoniem eiropiešu turējušies kopā un eh, viņu tiesības ir jāievēro, tāpēc arī mums jābūt vienotiem un pilnībā jāiestājas par visu mērķu sasniegšanu. Sí, gracias, señor presidente. Yo... De Grandes Pascual Kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es redzu, kāpēc Itālijas prezidentūra šodien tiek slavēta. Ja mēs runājam par ekonomikas jautājumiem, lietas ir virzījušās diezgan labi uz priekšu. Mēs esam pieredzējuši, ka izaugsme atkal atjaunojās, sadarbība strādā, darbojās, Ja runājam arī par Spāniju, tad tā notiek arī pie mums. Un jāsaka, ka Junkera prāns varbūt ļaus mums panākt daudz veiksmīgāku, labāku nākotni. Piemēram, vienošanās par vienotajām Eiropas debesīm, arī runājot par ārpolitiku, mēs pievērsāmies Ukrainas krīzei pēdējo dienu teroristu uzbrukumi parādīja, ka mums ir jāstiprina mūsu miera, drošības un brīvība telpa. Mums ir arī jāstrādā ar pasažieru datu jautājumiem, un lai garantētu brīvību, mēs nevaram strādāt tikai ar drošības e, uzlabošanu. Tā nav pamatiesība, bet bez tās mēs neiztiksim. Paldies, Sanjonovs kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Itālija pārņēma prezidentūru pārmaiņu laikā, tad, kad mainījās Eiropas Savienības iestāžu sastāvs. Mums ir jauns parlaments, jauna komisija, jauni Eiropas līderi. Prezidentūra ļoti labi darbojās šādā situācijā, gan strādājot pie savām prioritātēm, gan pārņemot nepabeigtos darbus, kā referente jaunajai ārkārtas telefonu numuru sistēmai. Jāsaka, man pat tiešām bija bauda strādāt ar Itālijas prezidentūru, darbs notika konstruktīvi, un pateicoties viņiem mēs panācām vienošanos starp parlamentu un dalību valstīm, kas, protams, ir labi Eiropas iedzīvotājiem un satiksmes drošībai Eiropā. Es gribēju izmantot šo iespēju, lai apsveiktu jūs, premjerministrs kungs, un arī jūsu kolēģus. Gabriels kundzei vārds. Um, Priekšsēdētāja kungs, uh, es domāju, ka pēc šī pusgada mēs tiešām varam jūs apsveikt par veiksmīgu pārēju starp divām uh, komisijām. Tas palielināja jūsu politisko uh, atbildību. Es gribu pakavēties pie četrām prioritātēm. Vispirms vēlos jūs apsveikt ar to, ka ir pieņemti secinājumi par migrāciju plūsmu. Uh, un par to, ka tiek uzsākt sadarbība arī ar Āfrikas rāgu valstīm. Mums ir jārunā par imigrācijas politikām, lielu nozīmīgu ārvalstu politiku, taču esmu krietni rezervētāk attiecībā uz Triton operācijām, Triton programmas uh, pieejamiem līdzekļiem, lai nodrošinātu solidāru efektīvu politiku tās īstenošanu. Tālāk runājot par tiesisko, tiesisku drošības brīvības tālpu, es redzu, ka Schengenes zē, zonas durvis joprojām paliek aizvērtas Bulgārijai, Rumānijai. Politiskā blokāda nevar vairs turpināties. Treškārt, mēs redzam, kas ir noticis ar Dienvidgāzes vādu jāuzskat pār reģionāla integrācijas instrumentu, kas ļaus dalībvalstīm, tā skaitā arī Bulgārijai, atbalstīt Eiropas projektu, tāpat laikā arī paredzot perspektīvas ar savstarpēju sadarbību ar mm, vidusjūras reģionu valstīm un arī apsveic šeit Itālijas prezidentūra ar ministru kom, par ministru konferenci, kas tiek noturēta ar Eiropas valstīm novembrī. Un visbeidzot nožēloju, ka uh, prezidentūra nav ļāvusi. Uh, arī um, progresē tiesību aktos par uh, līdztiesības jautājumiem, vairāk sieviešu pārstāvību uzņēmumu valdēs. Es ceru, ka tas mainīsies. Paldies vērts Tara Bēla kungam. Priekšsēdētāji. Jums izdevās eh, vienoties par 15, 14. un 15. gada budžetu, arī tas, ka jums izdevās no jauna atjaunināt izaugsmu, taču jūs prezidentūra būtu labāk, ja nebūtu. Um, gan parlamenta vēlēšanas, gan arī komisijas pārmaiņas. Līdz ar to ir pavisam normāli, ka varbūt arī likumdošanas jomā ir bijuši, zinām, trūkumi. Un tad ir otrs trūkums prezidentūrām, kas strādā otrajā pusgadā. Tad vasarā ir divi mēneši, kur uh, ir visai maz uh, darba, un mans priekšlikums būtu tāds, ka varbūt vajadzētu domāt par to, ka eh, pusgada prezidentūras būtu jāuzsāk 1. februārī un otru prezidentūru 1. augustā, lai tādējā darbs notikt efektīvāks. Tagad vārds Salīni kungam. Priekšsēdētāja kungs. Es pirmo reizi esmu ievēlēts Eiropas parlamentā. Uzklausot uh, šīs debatas, man bija iespējas, ka ļoti daudz lietas, kas izskanēja pēc jūsu uzrunām, uzrunas tik un tā arī tiktu teikt vienalga, vai tā būtu Itālijas prezidentūra vai, vai uh, citas valsts prezidentūra. Tas tiešām padara šīs debatas tāds depresijas. Protams, kritis, kas var būt pamatotas uzskatu, ka. Uh, investīcija plāna, plāns ir ļoti konkrēts fakts, būtu daudz sliktāk, ja mums nebūtu šī plāna, līdz ar to to vajag atzīt pieticīgi, pazemīgi. Protams, plānā ir labas lietas, netik labas lietas, piemēram, daudzas investīcijas, kas arī ir strateģiska rakstura, nevar piedalīties šajā plānā, piemēram, dzelzceļa jomā, jo tur ir maz peļņas iespējas. Protams, mēs vēlamies risināt šos jautājumus pēc būtības, izveidot Eiropu, ka uh, kas nav tikai debašu objekts, bet kas ir konkrēta izā, konkrēt izaugsmas vieta. Un dažkārt tiesa, ka šai zālē nav daudz deputātu, bet tie, kuri apsūdz citus, kuri šeit nav, paši šeit nav. Taču tie, kuri vēlas strādāt, zina, ka mūsu priekšlikums ir ļoti skaidrs. Mēs balsts skatāmies uz fiskām vērtībām un zinām, ka uz tām tiek pašliek uh, uzbrukts, un mēs sagaidām uh, konkrētus signālus no jūsu puses. Salīni kungs, uh, zilās kartiņas jautājums no Valī kundzes, vai vēlties atbildēt? Valī kunga, lūdzu, 30 sekundes jautājumam. Prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos uh, jautāt Salīnī kungam, jūs esat jauns Eiroparlamenta deputāts, taču jūs piedalāties politiskajā uh, partijā, kas atbalsta izaugsmi stabilitātes paktu. Renci nav izdevies šai pusgadā grozīt šo paktu un fiskālo kompaktu. Vai no fiskālā viedokļa jūsuprāt, uh, Itāļi to varēs uh, atbalstīt un izturēt. Uh, viņiem ir jāzina, kas viņus sagaida. Salīnīgungs, uh, es esmu strādājis prov, eh, arī reģionos un tā līdzīgi. Es esmu izjūtis arī stabilitātes paktu savu ādu. Tas mums neliedz eh, dzīvot un strādāt. Tas liedz uh, dzīvot strādāt tiem, kas nepiedāvā alternatīvas. Šo pēcpusdienu arī paskatot regulā attiecībā uz investīcijas plānu, mēs par to runāsim. Mēs lūdzām neizvairīties no stabilitātes izaugsmas pakta, bet pārskatīt to. Jūsu satraukumi ir arī mūsu satraukumi. Uh, taču ir jānāk klājā ne tikai ar kritiku, bet arī ar konkrētiem priekšlikumiem. Jūsu informācijai. Prezidentūra piešķīra zilās kartiņas jautājumu, bet tā kā jūsu grupa ir uzdevusi visvairāk jautājumus, uh, tad uzskatu, ka vairs eh, nevaru jums piešķirt eh, papildus jautājumus. Jūs esat izsmēluši savus grupas tiesības uz jautājumiem. Danti kungs, paldies priekšsēdētāji, gudētais premjerministra kungs, gudētais Junkera kungs. Itālijas prezidentūras semestrs ir tikko noslēdzies, un tas norāda. Uh, uz pirmajiem pagrieziena punktiem ekonomikas politikā, runājot par viedu elastību investīcijām, izaugsmas politikām. Šie ir bijuši galvenie elementi, kas ir bijuši e, Eiropas politikas programmā kopā ar vidusjūras reģioniem. Visi šie jautājumi arī kļuvuši aktuāli pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet arī pateicoties Itālijas prezidentūrai. Mums visiem kopā ir eh, tiešām jāļauj eh, šīm idejām realizēties. Uh, jāveicina izaugsme, kas balstās uz reālo ekonomiku. Šajās dienās vēlreiz mēs redzam, kā tikai ar vairāk Eiropas mēs varēsim atbildēt uz nākotnes izaicinājumiem. Es gribētu, lai tos attēls, ko mēs redzējām svētdien, Eiropa, pasaules līderi, kas iet roku rokā Parīzē, lai tas viss konkretizētos politikā Tātad eh, ceļš, kas mums jāiet, nav nedrošs, neviegls, bet tas ir jāveic. Paldies, un tagad vārds zala. Kolēģi, kad izvērtējam Itālijas prezidentūras darbu, jāceras, ka pēdējie seši mēneši bija ārkārtīgi izaicinoši ārpolitikas jomā, sākot ar Krievijas agresiju Ukrainā, Eh, beidzot ar islāma valsts eh, darbošanos Sīrijā un citos rajonos. Un jāsaka, ka Eiro, Itālija un Eiropas Savienība labi reaģēja. Mēs eh, izveidojām pamatīgu sankciju pakotni, stājoties pretī Krievijas acīmredzamajai starptautisko tiesību pārkāpšanai. Un jāsaka, tas ir būtisks sasniegums. Dienvidos vairākas Eiropas Savienības dalību valstis, ieskaitot Itāliju, pievienojās starptautiskai koalīcijai pret islāma valsti, e, piespiežot to atkāpties. Itālija arī strādā ar imigrācijas krīzes e, aspektiem e, vidusjūrā, šeit jāpiemina Tritāna operācija, un jāsaka, ir zināms mierinājums, ka dienvidos un austrumos lietas izskatās nedaudz stabilākas kā vasarā. Mēs esam izvairījušies no sliktākā scenārija realizācijas, un par to mums jāsaka paldies Itālijas prezidentūrai. Un tagad 5 minūtes brīvais mikrofons. Tā kā pieteikušies ir ļoti daudz runātāju, piešķiršu vārdu tikai pirmajiem uh, prasītiem no katras politiskās grupas. Jurekungs. Minūte panie przewodniczący! Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vakar un šodien esam dzirdējuši daudz labu vārdu par Eiropas solidaritāti. Bet kad mūsu zemniekiem šis solidārais atbalsts bija nepieciešams, kad viņi saskārās ar Krievijas embargo sekām, uh, tad solidaritāte vienkārši izsīka. Tieši šādās situācijās, kad dalību valstis mierīgā veidā cīnās par mūsu drošību, tieši tad mums ir jābūt gataviem izrādīt savu solidaritāti. Nākotnē kad izvērtēsim kādas prezidējošās valsts darbu, mums ir jābūt gataviem palīdzēt nodrošināt eh, mūsu kontinenta drošību un jāizrāda arī lojalitāte saviem draugiem. Kostas kundze lūdzu. Paldies, godētais Renci kungs, priekšsēdētāji. Uzskat, ka Itālijas prezidentūra spēlēs ļoti fundamentālu politisko lomu, mainot likumdošanu un arī stimulēt Eiropu 2020 stratēģiju Mūsu uzmanības centrā liekot investīcijas darba programmu, ko apstiprināja arī komisijas priekšsēdētājs. E, jūs iedvesmojāt šo programmu, ne tikai uzsākāt, kā arī elastības jautājums. Un te vēl arī vēlos pievienot kultūru, pētī, e, pētniecību, izglītību, audiovizuālos jautājumus. Arī šeit prezidentūra ir veikusi lielisku darbu. Esmu kultūras lietu komitejas vadītāja. Lieliski sērēt arī e, jauniešu un sporta nozarē rezultāti rezultāti ir panākti. Vēlos atgādināt šai sakarā, ka svarīgs rezultāts ir tāds, ka izglītība būs viena no piecām prioritātēm investīciju plānā, un es gribētu, lai tam tiktu pievērsta ļoti liela uzmanība. Kā arī iedvesme, kas tiek sniegta izglītības jomā ar jaunajām darba vietām, šī, šai problemātikai ir jābūt jūsu darba centrā. Uh, Tāpat arī mēs esam ļoti interesēti investīcijām kultūras mantojumā, kas sniegs vairāk ne tikai darba iespējas, bet arī attīstīs kultūras turismu un nodrošinās jaunu ekonomisko izaugsmi. Tas atrunāts jau arī Eiro 2020, par to pateicos prezidentūrai. Paloma Lopes Belmejo, lūdzu. Gracias, presidente. Buenos días. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt. Itālijas prezidentūras gaitā daudz dzirdējām par Eiropas identitāti, kas uh, sastāv no Eiropas e, sociālā modeļa, kas balstās sociālajā dialogā un koplīgumu nozīmē. Kad tiek panākts līdzsvars starp darba tiesībām, darba devēju un darba ņēmēju tiesībām, bet mēs redzējām, ka prezidentūras gaitā tika piedāvātas reformas, kas sajauktu šo te līdzsvaroto struktūru. Uh, Tas ir eh, noticis jau Spānijā un arī citās valstīs, tagad arī Itālijā par to runā. Mēs vairs negarantējam darbu vai ekonomisko izaugsmi, un man liekas, ka Junkara plānā tur nekā daudz nav. Par Julises mēs dzirdējām par kaut ko kā par piedzīvojumu, bet es gribēju pieminēt Penelopes vārdu, kas tikai auž un auž, lai saglabātu, lai saglabāku to, ko ir panācis Odisejs. Mums ir jāsaglabā Eiropas sociālais audums, un ja mēs zaudēsim šo Eiropas identitāti, ja mēs mainīsim šeit kaut ko, mēs zaudēsim šo Eiropas identitāti, un es ceru, uh, ka nākošā prezidentūra šeit ļoti labi strādās. Kas taldo, kungs, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji, gudētājs premjerministra Rēncī. Mēs šodien uzklausījām runas pār uh, reālo, bet bijis ir reāla atmosfēra. Jūs runājat par to, ka Eiropa mainās, par to, ka ir uh, uh, pagrieziens izaugsmes un arī jelastības jomā. Bet kādas tad ir šīs izmaiņas? Uh, eiro obligācijas, kas uh, piešķir miljardus komisijai, arī trojka skaitnieciskā politika, izmaiņas, kur no jauna tiek uh, aizmirst tas, ka jānosaka minimālais obligātais ienākums pilsoņiem. Nekas netiek arī teikts par sociālo Eiropu, tā nav izveidota. Jūsu vīzija, tā, kur mana paudze Itālijā un citvieta Eiropā, uh, uh, slīkst uh, vi, vispārīgā bezdarbā, jums patīk literatūra. Bet jūs redzat, ka jaunieši Eiropā ir kā nokritušas lapas no kokiem. Viņiem un visiem citiem mēs esam šeit, lai kopā ar uh, vidusjūras uh, uh, valsti mēs uh, cīnītos pret. Uh, to, ka ziemeļa attīstās un so, dienvidi tiek atstāti vienkārši tādā sociālā barbarismā. Tik daudz ir nepieciešama mūsu drosme, mūsu piemērs ļoti tāda ir Eiropa un tāda ir Itālijā. La parola all'onorevole Borghezio. Borghezio. Grazie, Paldies priekšsēdētājiem! Premjerministrs Renci nāca klajā ar visai lieliem solījumiem attiecībā maziem vidējiem uzņēmumiem. Jā, solījumi ir spēl īstenot, jūs glabāt savu tēva uzņēmumus, izmantojot valsts naudu, kur pretīm citi mazie itāļu uzņēmēji izdara pašnāvības, jo viņi ir absolūtā depresijā, bezizējas situācijā. Katru dienu mēs saņemam zvanus. Uh, un uh, vēstules no uzņēmumiem no Itālijas, mazie vidēja uzņēmēji, kuri vēlas glābt savus uzņēmumus. Jautājums, vai premjers Renci, kurš joprojām uh, vadīs Itāliju, um, vai jūs beigsiet ņirgāties par, itālieši, par itāļiem un tiešām palīdzēsiet uzņēmējiem glābsiet jauniešus, vai darīsiet arī citiem to un rīkosieties tā, kā to darījāt, lai glābtu savu tēva uzņēmumu? Vai tādu jūs redzat Eiropu? Paldies! Un tagad atbildēja vārds uh, Eiropa padomas. Uh, Priekšdošos balsts arī Rencikungām paldies. Šeit ir trīs lieli jautājumi, kas tiek skatīt mūsu diskusijās. Vispirms eh, tehniskais kopsavilkums, eh, rezumējums. Pateicos eh, parlamentāriešiem par to, ka uzsvērā tās lietas, kuras es ievadrunā neuzskaitīju un atsaucos uz mūsu uh, publicēto tekstu. Es pateicos par labajiem vārdiem, par atzīšanu, par uh, rezultātiem, kas sasniegts uh, budžeta jomā. Un pēc citiem uh, tiesību aktiem, kas arī uh, nākuši no uh, parlamenta un tam līdzīgi. Bet Verkamštad kungam arī ir taisnība, tad, kad viņš runā par nepozitīviem faktiem. Mēs neesam noslēguši jautājumu tikai par meidinu, par šo marķējumu, bet uh, tas noteikti ir jautājums, pie kur turpināsim strādāt. Tas ir arī tās objektīvās mm, negatīvs jautājums, bet tāpat arī uh, sarežģīts jautājums ir telekomunikācija jautājums. Uh, 11 reizes esam tikušies eh, darba grupu līmenī, lai varētu arī vest sarunas par šo arī neformālajā sanāk, ministru sanāksmē Milānā par to runājām, piedāvājām divus tekstus, pie dažiem tekstiem, piemēram, tikla neutralitāte ir veikts eh, progress par viesabinēšanu, diemžēl nē. Ne tur ir ļoti liela viedokļu atšķirība. Protams, bez šaubām ir ļoti daudz aspekti, elementi, kas nav atrisināti un kas nav risinājušies tā, kā mēs to būtu vēlējušies. Tas ir daļa no debatēm par mūsu prezidentūras pusgada um, sasniegto arī kolēģi no citām valstīm un no citām politiskām partijām, protams, ļoti pamatot to uzsver, bet ir arī vēl viens eh, elements debatas, kāds bieži vien notiek arī valstī, no kuras es nāku, debatas, eh, kur izskatām pusgada rezultātus, eh, tur izvēršas, protams, arī politiskas diskusijas. Itālijas gadījumā tas ir vēl sarežģītāk, jo. It Itālijā ir īpašas situācija bijusi, ir bijusi gan tehniskas valdības, gan dažādas alianšu valdības, kuras vada diezgan pretrunīgi spēki. Taču tiešām liekas dīvaini, ka eiro deputāti, kas pārstāv šeit Itāliju, ar tik eh, lielu uzmanību izcēļ visus mūsu valsts negatīvos aspektus. Arī to saku jums, tā Jānī kungs. Jūs ļoti labi zināt eh, šo realitāti, pat ja mēs nākam no dažādām politiskajām pārtījām vēršos pie Maltēze, kas vairs šeit nav, kad viņš saka, jā, Itālija ir trešais lielākais parāds pasaulē. Taisnība, jums ir taisnība, jā, Itālija ir ārkārtīgi liels parāds - divi miljārdi eiro. Taču neviens nesaka to, ka Itālijai ir vislielākais privātais um, ietaupījums uzkrājumi - 3 miljārdi, kad uh, piecvaigžņu uh, politiskā grupa arī runā par eh, to, ka skaitļi, eh, ka Eiropa tikai skaitļi un skaitļi, bet iedomājieties, krīzes laikā Itālijas ģimenēs uzkrājumi ir pieauguši par 3,5 triljoniem eiro. Kādēļ tas noticis? Kādēļ uzkrājumi ir pieauguši? Tādēļ, ka Itālijas ekonomika un atvainojiet, un ceru, ka atvainos arī parlaments, ka man ir jārunā par nacionālajiem jautājumiem, tādēļ, ka mēs Itāļi dzīvo ļoti lielā satraukumā. Vēstījumi, kas tiek saņemti, ir ne tikai mm, sakņošajā taupības ideoloģijā, bet ir arī bailes no nākotnes. Nākotne kā drauds. Tādējādi ir rodas paradoks šajās, šajos mēnešos. Itāļi ir palielinājuši savus uzkrājumus un ģimenes ir kļuvušas turīgākas paradoxālā veidā tādēļ, ka tās baidās no nākotnes, bet man ir grūti jūs pārliecināt par realitāti, taču realitāte kļūst aizvien redzamāka. Moja kundze, jūs runājat, jā, par lielo korupcijas problēmu Itālijā 2014. gadā. Itālijas parlaments pēc valdības priekšlikuma. Padomājiet par to varbūt īpaši nav bijis daudz laika, bet vienprātīgi parlaments lēmis Rafēle Kontene uzticēt uzdevumu vadīt pret korupcijas iestādi. Kas arī ekspo lika pielikt punktu ne, pārkāpumiem un pieņemt likumdošanu, kas ir vēl bezprecedenta Eiropas līmenī, taču jums grūti arī izcelt pozitīvos aspektus savā valstī, jo Eiropa, jūsuprāt, ir tribu, tribīne, kur ir jārunā sliktu par pašiem. Salvīnī, jūs esat ļoti konsekventi savā uzvedībā, vairāk nekā savā saturā. Jūs pareizi darījāt uzskatu uzsverot arī grūtības, kādas ir pilsoņiem, kad viņi redz tukšas parlamenta zāles. Man ir prieks, ka Salvīnī no jā ir. Eh, ka viņam izdodas arī paspēt būt šeit, ņemot vērā, cik eh, klātesoši viņš nepārtraukti ir visos eh, mediju kanālos. Uh, godētais Salvīnī, kurš ir tagad īsteno savu nacionālo cīņu, es to respektēju, jūs esat citā politiskajā spēkā, bet ka jūs pēc trim gadiem, četriem gadiem piedalīsieties vēlēšana kampaņā, trīs gadi, nē, negribu palildzināt savu uh, mandātu. Arī vēlēšana kampaņā tad uh, itāļu pilsoņi uzdos konkrēts jautājums, ko Renzi konkrēti darīs Itālijas vārdā, bet ko Salvīnī ir darījis pie šogad laikā Eiropas interesēs. Un pavisam ātri noslēgšu šai sakarā. Šai, šodien politiskais modelis, ko pārstāv Salvīnī, piemēram, piedāvājis atcelt Schengenas līgumus. Marīna Lepēna. Uh, nākusi klajā ar šīm idejām un arī plaši par to runājusi preses konferencē. Gribu citēt, ko ir teicis uh, Itālijas iekšlietu ministrs no Lega Nord, kurš teica sekojošo atcelt Schengenes uh, līgumus. Tas būs uh, Eiropas gals. Uh, Kā teica Maroni, Itālija ir jābūt absolūti pret to, ka tiek slēgts Schengenas, eh, par to, ka tiek slēgts Schengenas zona. Un sal, Salvīnī tagad pārvietos uz kreiso pusi, bet diezin vai viņam tur, banā, eh, diezin vai tur viņš gūs um, um, kaut kos rezultātus. Uh, Tātad mēs redzam šo demagoģiju un milzīgo atšķirību no realitātes. Mēs redzam, ka šeit ir ārkārtīgi liela atšķirība starp aicinu, priekšsēdētājs saka, aicinu ievērot klusumu. Tātad uh, atšķirības ar demagoģiju un politiskām idejām, kas motivē nu, pretrunas ar bēlēm. Un noslēgumā šodien Itālijā ir atšķirības ar tiem, kuri redz grūtības, bet kas mēģina atrisināt tās un kas mēģina rast uh, Itālijai cīņpilnu nākotni. Un tad ir tie, kuri redz grūtības un kuri spēlē uz bailēm, kas spēlē uz neveiksmēm un pesimismu. Jā, varbūt vēlēšana kampaņā šis ir ļoti, šī ļoti izdevīga attieksme, un to vēršos arī pie UKIP kolēģiem, bet nu šeit viņu nav, bet kur izteicās iepriekš par to, ka es būtu nosaucis, eh, ka es būtu nosaucis par barbariem visus vēlētājus. Nē, es ņem vērā visu vēlēto, visu vēlētāju viedokli, un, nu, Neizglītot ir visi ir tie, kas eh, noliedz eh, faktu realitāti. Un tā, tie ir tādi, ka mēs iziesim no šīs krīzes ne jau investējot bailēs, nevis uh, izmantojot neveiksmes. Bet, uh, lai saprastu, ka vienīgais risinājums mūsu bērniem ir tāds, ka uh, Eiropa nav kapsēta vai muzejs. Uh, un tukši vārdi. Ka Eiropai var būt jēga tikai tād, ja tai centrā izdosies uh, nolikt cilvēkus, kas vēlas ticēt nākotnē, kuriem nav bailes, kuri nesatraucas uh, par to, ka tas, kas notiek pasaulē, vienmēr ir draudi. Es ticu un uzskatu, un es ceru, ka tad ir kopīga pārliecība par to, ka Eiropa ir daudz lielāka par draudiem un bailēm, un Eiropa ir daudz spēcīgāka vē, savās vērtībās, uh, var cīnīties pret jebkāda veida uh, terorismu uzbrukumiem. Mēs uzskatām, ka mūsu nākotne ir atkarīga no katra mūsu ieguldījuma un apņemšanās, un būsim konsekventi ar savu vēsturi tādā veidā, uh, arī zvaigznes vadīs mūsu Eiropas nākotni. Grazie, grazie, signor Presidente. Paldies, paldies premjerministra kungām, paldies Itālijas prezidentūrai par paveikto darbu šo mēnešu laikā. Veiksmu Itālijai. Itāliju, kur man tas gods būt pilsonim, Itālijas ir Eiropas Savienības dibinātāja valsts, un tagad vārds Eiropas komisijas priekšsēdētājiem Žanam Klodam Junkeram lūdzu. Monsieur le Président, en concluant... Priekšsēdētāji kungs, noslēdzot debats, vēlreiz es vēlētos tiešām uh, godināt Itālijas valdības darba kvalitāti, pateikties Itālijas prezidentūrai, pateikties um, padomas uh, priekšsēdētājiem, manam draugam Mateo. Es negribētu turpināt šeit Itālijas nacionālās debatas. Mēs šeit esam Eiropas parlamentā un, kā jau solīju iepriekš, es nekad neiejaukšos kādas citas valsts politikā. Un līdz ar to es arī klusēšu, ar to beigšu. Grazie al prezident. Liels paldies eh, priekšsēdētājiem Junkeram. Tādējādi noslēdzam diskusijas.